18. septembra sēdes protokols un pieņemtie teksti ir jūsu rīcībā vai kādam ir iebildumi? Iebildumu nav, tādā gadījumā mēs pieņemam šo te lēmumu.